Good morning, colleagues, and thank you to the... Labrīt, kolēģi! Paldies visiem deputātiem, kas ir spējuši šorīt ierasties savlaicīgi. Nu, droši vien, ka visi piedzīvojat problēmas ar um, pārvietošanos, streiks un tam līdzīgi. Bet, nu, jebkurā gadījumā paldies tiem deputātiem, kas ir jau šeit. Šī sanāksme tiek straumēta arī tiešsaistē. Līdz ar to var apliecināt mūsu viesim Šraider kungam, ka pilnīgi noteikti kāds vēl sēž un klausās visu arī internetā, bet tiem deputātiem diviem, kas ir šeit, paldies. Un tātad. Sāksim ar pirmo darba kārtības punktu. Šodien tas ir punkts numur 15. Šeit sveicam Detlefu Šroderu, kas mūs apmeklē pirmo reizi e, pārstāvot e, CEPOL. Viņš tur ir jaunajā amatā kā izpildirektors. Viņš stājās šajā amatā 16. februārī un pirms tam jūs bijāt direktora vietnieks un operatīvā departamenta vadītājs eh, šajā pašā organizācijā. Šorīt jūs pastāstiesiet mums par SEPAL galvenajiem sasniegumiem 2017. gadā, tāpat arī apspriedīsim CEPAL darbu programmu 2018. gadam un strateģiskos mērķus šajā aģentūrē tuvākajā nākotnē. Un tad, nu, Šraider kungs, eh, došu jums desmit minūtes, jūs esat sagatavojis prezentāciju ar slaidiem, vai ne tā? Nu, tad pēc tam Ja vēl kāds deputāts vēlēsies uzdot jautājumus, tad viņiem būs iespēja to arī darīt. Tātad, lūk, priecājamies jūs redzēt un lūdzu jums vārds. Es paldies priekšādātāju. Paldies, ka man uzaicinājāt. Esmu ārkārtīgi pagodināts, ka var ierasties šeit tik ātri pēc jaunā amata ieņemšanas. Man personīgi ir pilnīgi tāda privileģēta sajūta. Uh, ka man ir uzticēts šis amats, kas var būt šīs ES aģentūras um, izpildirektors. Un turklāt arī priecājos, kā jau teicu, ka var tik drīz ierasties pie jums un, kā jau priekšstādātās teica, prezentēt jums pagājušā gada panākumus un pastāstīt par darbu plānu turpmākajiem gadiem. Īsos vārdos par mani pašu. 13, 13 gadu strādāju par policistu Vācijā. Mm, dažādos departamentos, kopš 2009. gada esmu cepola aģentūra, esmu redzējis, ka šī aģentūra aug un attīstās gadu gaitā, un uh, tiešām priecājos, ka man piedāvāt iespēju šo turpmākos mm, gadus šo aģentūru vadīt. Ko vēlos jums prezentēt? Vairāki svarīgi aspekti. Pirmām kārtām par mūsu stratēģiju vēlos runāt, kā mēs paši to izprātam, ko, varam, mm, pie, ko vēlamies piedāvāt ES un kādus pakalpojumus vēlamies piedāvāt kārtības sargājošām iestādēm. Uh, Tālāk arī runāsim par to, kas noticis 17. gadā un kāds ir prognozējums attiecībā uz daudzgadu plānošanu 18. līdz 21. gadam. Svarīgākie aspekti mūsu lomā ES drošības arhitektūrā kopumā mēs sevi redzam kā tādu frontes līnijas ES aģentūru. Tas nozīmē, ka uzskatām, ka ja rastos kāda veida jauna draudēs e sabiedrībai, tad mums tulīt pat ir ciešā sadarbībā jāsāk darbs ar mm, dalībvalstu iekšlietu ministrijām un Eiropas komisijai, meklējot piemērotākos risinājumus šāda veida draudu novēršanai. Mēs piedāvājam lieliskus instrumentus, un, kas ļauj ES ties, iekšlietu un uh, tieslietu politiku pārvērst reālos darbībos. Mēs uzskatām arī, ka mēs varam palīdzēt likumdevējiem, jo likumi paši par sevi, protams, ir lieliski, uh, Un tajā brīdī, kad par to nolemt, kad to apstiprināt, bet to, šo likumu pārvēršanu praksē prasa arī cilvēku līdzdarbību, un tas nozīmē, ka mūsu jomā mums jāspēj pilnībā pārliecināt un izglītot um, tiesības sargājušu iestāžu darbinieks par to, kā labāk šos likumus pie, piemērot, un tāpēc ir vajadzīga sadarbība. Mēs turklāt arī domājam, ka esam tieši šāds instruments, kas ļauj šos svarīgos tiesību aktus un iniciatīvas piemērot praksē, apmācot uh, ierēģņus, tā lai viņi pilnībā varētu izmantot uh, piedāvātos instrumentus un izpildīt mērķus. Mēs atbalstamies drošību ar daudzšķautnēm, daudz līmeņēnu apmācību sportu vēl. Tas nozīmē, ka cenšamies piedāvāt dažāda veida mm, atbildes uz apmācību vajadzībām, vienlaikus analizējot šīs problēmas un meklējot to labāko piedāvājumu. Nevienmēr apmācība ir tā īstā atbilde, bet reizēm apmācība var pat ļoti palīdzēt problēmu risināšanā. Pievēršamies tādām svarīgākajām jomām, kā terorisma apkarošana, migrācija, kibernoziedzība, nopietna un organizēta noziedzība. Daram to, protams, ciešā sadarbībā ar visām citām aģentūrām, kas darbojas šai jomā mēs vienmēr centamie, cenšamies rast efektīvāko veinu, veidu, kā dažādu veidu risinājumus apvienot. Piemēram, izmantojam arī elektronisko apmācību, kas ir ļoti efektīvs instruments, tas ir arī ātrs un elastīgs instruments. Cenšamies šos instrumentus ap, apvienot pēc iespējas efektīvāk, tā lai sasniegtu mūsu mērķu grupas budžeta ietvaros. Mēs tāpat pievēršamies nu, jau vairākus gadus tieši operatīvās tie, kārtības argājošās um, struktūras vajadzībām. Piedāvājam atbalstu operatīvai sadarbībai Eiropai cieši strādājam, mēs strādājam ar NPK prioritātēm, um, cenšamies arī pēc iespējas um, domāt par to, kā tas ietekmē visus um, šīs jomas dalībniekus. Nākamais slaids. Mēs cenšamies būt arī pēc iespējas elastīgāki, rēģējot uz jauniem draudiem. Var pastāstīt, ka pēdējos gados, kad eiro, un jūs esat par to noteikti runājuši, esam runājuši par migrāciju, par terorismu draudiem, un tad, kad visi šie jautājumi sāsinājās, aktualizējās, mēs momentā eh, pie, piedāvājām operatīvu atbalstu raugoties uz to, ko var darīt šai ziņā apmācības jomā. Piemēram, ko darīt uh, terorismu draudu uh, risināšanas gadījumā, ārvalstu cīnītāju gadījumā. Iekļāvām uzreiz mūsu apmācības uh, klāstā attiecīgus uh, E, punktus un, klā, un kursus. Tāpat arī cenšamies veidot pēc iespējas spēcīgākas saiknes starp es iekšējo un ārējo drošību, kā to darām. Pirmām kārtām mums ir darba attiecības ar lielāko daļu no dalību valstīm un trešām valstīm. Mēs strādājam, piemēram, cieši kopā ar Balkānu valstīm, Rietumbalkānu reģionu kopumā, tāpat sadarbojamies ar valstīm tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā. Afrikā cenšamies viņu vajadzības apkopot tā, lai ciešā sadarbībā ar šiem partneriem uh, varētu kopīgi darboties. Vēlamies arī, lai partneri no ES iekšienes varētu iesaistīties šai ciešajā sadarbībā. Un te nereti arī sadarbība var izcināties cieši caur apmācības projektiem, kur šie cilvēki var satikties. Tāpēc arī spēcīgi uzsvaru liekam uz pamattiesībām apmācību Um, kontekstā, jo no mūsu puses raugoties pamatiesību ievērošana nenoliežam ir tas izšķirīgākais moments um, da, visās šajās darbībās un ārpus Eiropas Savienības uzsvar liekam uz tiesiskumu ievērošanu. Piemēram, tādās valstīs kā Jordānijā, Libānā, Tunisijā mēs vienmēr uzsveram, ka no Eiropas skatu punktu raugoties tas ir svarīgi un tas ir mūsu pamatprincips. Nākamais slaids. Mēs turklāt uzskatām, ka mums nozīmīga loma spēlējam arī dodot ieguldījumu kopējā kārtības, kārtības sargāšanas kultūrā Eiropā. Ko tas nozīmē? Es esmu ilgi strādājis kā vecākais ierēdnis starptautiskās sadarbības jomā policijā un zinu, ka tas var norisināties tikai tad, ja pastāv sastarpēji uzticēšanās starp partneriem. Te runājam tomēr par ļoti delikātām izmeklēšanas, par delikātiem izmeklēšanas procesiem, gadījumiem, terorismu apkarošanas jomā tāpat, un tāpēc ir vajadzīga uzticēšanās vienošanās, lai šāda sadarbība varētu norisināties. Lai tas savukārt būtu iespējams, arī mūsu darbībai ir ļoti liels svars, jo mēs šos cilvēkus savadam kopā. Nu, piemēram, mēs nosūtam cilvēkus uz apmaiņas programmā uz citām valstīm, un tad viņi var redzēt, kā praksē šādas situācijas tiek risinātas citās valstīs, citās organizācijās, kas ir iespējams, kas nav iespējams, kur ir šīs spēcīgākās vietas, kur vājās vietas, un tādējādi nu, veidojam pamatīgu bāzi tālākai sadarbībai un varam šo uzticības momentu izmantot turpmāk. Tāpat arī kopīgas vērtības, ja runā, piemēram, pat pamatties, par pamattiesībām, arī to ar apmācības elementiem varam pamatīgi atbalstīt. Kā jau minēju iepriekš, strādājam cīņā cieši kopā arī ar pārējiem partneriem no tieslietu un iekšlietu jomas. Uh, Tas ir eh, saistīts, protams, arī ar īstenošanas darbu. Varu pastāstīt jums pāris, izklāstīt pāris piemērus. 60% mūsu darbība, piemēram, eh, ir tādos projektos, kur Eiropola ir tieši iesaistīts. Viņi ierodas, dod savu ieguldījumu, bet ne tikai pašās darbībās, bet turklāt viņi cieši sasaisto ar savām eh, darbībām plā, jau plānošanas procesā, tā lai tālāk īstenošanas procesā šī sadarbība varētu risināties. Tas pats attiecas arī uz pārējām aģentūrām, tādām kā Frontex pamatiesība aģentūra un tā tālāk. Tāpat arī vēlos uzsvērt, ka mums ir arī ļoti cieša sadarbība ar Eiropas komisiju, tīpaši DG Home, jeb iekšlietu ģenerāldirektorātu, jo arī viņiem lielu lomu spēlējam tieši koordinācijas darbā, un tāpēc priecājamies, ka panāktais sadarbības līgums un koordinācija ir tiešām uzlabojušies pēdējo gadu gaitā. Turpmāk esam gatavi arī tādā paradigmu maiņai izglītībā un apmācībā vēlamies izmantot tās iespējas, ko piedāvā modernās tehnoloģijas, jo tas ir mainās ne tikai sabiedrība, bet mainās arī izglītības un apmācības iespējas, mainās šie uzsvari. Šobrīd ir tā, ka gan jūs, gan arī citi ir pieraduši pie tik milzīgi interneta klāstu, ko piedāvā internets, un mēs visi saprotam, ko nozīmē mm, izglīt, zināšanas, bet jāsaka, šis priekšstats pamazām mainās, un tāpēc arī spēram vajadzīgos soļus šajā virzienā, tieši elektroniskās apmācības jomā, un esam gatavi to darīt pastiprināt arī turpmāk. Tas, ko jūs redzat, šai, ko jūs redzat šajā slaidā, līdzdalības eh, līmenis pēdējo gadu laikā mūsu projektos Eiropā, ko jūs redzat 2010. gadā, bija mazliet vairāk par 2000 dalībniekiem, kas, protams, nav īpaši augsts, eh, skai, liels skaitlis, bet pagājušajā gadā sanācām gandrīz pie 24 tūkstoši dalībnieku iesaistas. Priecājamies par šo pieaugumu. Un tas bija iespējams tikai tāpēc, ka varējām lielā mērā izmantot tieši elektroniskās apmācības iespējas, jo tas ir viens no instrumentiem, kā varam cilvēkus sasniegt. Tāpat laikā, protams, principā nevaram aizstāt šos uh, kursus uz vietas, kur cilvēkiem ir iespēja fiziski vienam otru satikt. Bet katrā ziņā šie, šis grafiks jums uh, parāda, kā esam uzlabojuši savu um, rīcības spēju kā esam aiznieguši krietni plašākas dalībnieku grupas. Šeit savukārt mm, varat saņemt kopēju pārskatu par budžeta attīstību aģentūrā pēdējo gadu laikā. Ten nu jūs redzat, ka budžets ir bijis vairāk vai mazāk tāds pats pēdējo gadu laikā. Nedaudz tas pieauga pagājušajā gadā, Ši, šim, budžet, šim budžeta gadam savukārt paredzēts neliels samazinājums, tīri praktiski uz to raugoties, bet redzam, ka neskatoties uz budžeta līmeņa nemainību, tomēr eh, darbinieku, eh, dalībnieku skaits ir pieaudzis būtiski. Nu, lūk, ļaujiet man sniegt jums vēl kādus skaitļus par to, ko esam konkrēti darījuši dažādajās politiku jomās. Pretterorismā esam apmācījuši vairāk kā tūkstots uh, darbinieku. Uh, migrācijas jomā. Esam apmācījuši arī tūpie tūkstots darbiniekiem dažāda veida darbībās, kibernoziedzība, kiberdrošība. Pie tā vēl atgriezīšos vēlāk. Pagājušajā gadā apmācījām 4450 darbinieku. Un tā ir joma, kur tiešām pieprasījums ar vienu pieaug pēc apmācības. Citās jomās, kā piemēram nopietnā organizētā noziedzība, apmācījām vairāk pie, gandrīz pie 5000 darbiniekiem. Nu, un te es domāju, ar to parādam, ka CEPOL ir spējīgs reaģēt uz prasībām, kas tiek identificētas, uz vajadzībām, kas parādās šādai operatīvai sadarbībai Eiropai un attiecīgi šādām prasībām pielā, pielāgoties. Te nerunājam tikai par kvantitatīvo eh, piedāvājumu daļu, bet mēs vienmēr cenšamies arī izvērtēt šīs darbības, vai tās tiešām atbilst mūsu klientu vajadzībām, vai, tās, vai viņi paliek apmierināti. Un līdz šim jāsaka, apmierinātības līmenis ir bijis vairāk par 90%, 93, 94. 24% lielākoties no Vita un tā ir šī reakcija no visiem dalībniekiem. Kā jau runāju, mēs sadarbojamies arī ar valstīm tuvijos austrumos un Ziemeļāfrikā. Afrikā Eiropas Savienības ietvaros esam īstenojuši Menes reģionā projektu eh, pretterorisma jomā. Tas, protams, nāca tūlīt pēc terorismu uzbrukumiem šeit Eiropā, kad konstatējam, ka ir vajadzīgs pastiprināt centienus eh, sadarbībā ar šīm valstīm, tās nepieciešams atbalstīt terorismu apkarošanā, tā lai arī viņi paši spētu šīm problēmām tikt, ka esam izveidojuši ļoti labu sadarbību ar šīm četrām valstīm - Turciju, Libānu, Jordāniju un Tunisiju. Un te nu jūs redzat arī skaitļus, kā notikusi apmācība, un jāsaka, šīs valsts izrādīja spēcīgu interesi, viņas vēlējās tieši sastrādāties ar ES kārtības argājošo um, sektoru, tas nevienmēr ir bijis vienkārši, vai nu man jums jāsaka, ka sadarbība ar šo um, tiesības argājošo sektoru, piemēram, Turcijas gadījumā var būt ļoti pat izaicinoša, bet tīri tehniskā līmenī, jāsaka, sadarbība norisinājās atbilstīgi, mums bija laba ko, kopīga izpratne arī par, to, par tām darbībām, kas jāīsteno. No. Vēl pāris piezīmes par to, kā virzīties uz priekšu no 18. līdz 20. gadam. Pirmām kārtām mēs um, grasamies uz iet uz pilnu jaunā juridiskā mandāta īstenošanu, kas 2016. gadā CEPOL tika piešķirts. Mēs augstu vērtējam šo paplašināto mandātu aptvērumu, tā kā jūs to esat apstiprinājuši aģentūrai, un tagad mūsu uzdevums, protams, ir pilnībā šo potenciālu izmantot joprojām daudz ko varam lietas labā darīt. Nu, piemēram, varam uh, sazināties ar visām šīm tiesību sargājošām kopienām, struktūrām. Tas ir, uh, nozīmē, ka ne tikai ar aģentūrām, bet arī dažādu veidu citām nacionālām struktūrām informēt viņus par to, kas ir CEPOL, ko mēs varam darīt un arī um, iepazīstināt viņus ar saviem pakalpojumiem. Tad mēs runājam gan par muitas ierēģiem, robežsargiem un tā tālāk. Tas viss, protams, ir atkarīgs no katras konkrētās dalību valsts vajadzībām. Tāpat arī saskaņā ar jauno mandātu vēlamies pastiprināt eh, mūsu lomu koordinācijas nodrošināšanā eh, tiesību sargājušo iestāžu apmācībā Eiropā. Ir vajadzīga, protams, ciešāka sadarbība šīs apmācības nodrošināšanā, iesaistot darba arī citas aģentūras, jo viņām arī mēdz būt šāda veida mandāts kaut kāda veida apmācības sniegšanā, jo esam pārliecināti, ka šo koordināciju var uzlabot nākotnē, padarīt, padarot apmācību efektīvāku, izvairoties no pārklāšanās šajā jomā labāk koordinēt visus atsevišķos pasākumus un varbūt meklēt arī sinerģijas atsevišķos gadījumos. Var jums arī pastāstīt, ka esam nu, pagājušā gada beigās pastiprinājuši sadarbību ar aģentūrām. Reakcija ir bijusi ļoti pozitīva un arī Eiropas komisija ir cieši iesaistīsies šādu mehānismu veidošanā. Nu, piemēru, piemēru pēc varu pastāstīt, ka mums ir, piemēram, šī change programma, kas tiks paplašināta sadarbībā ar Frontex. Uh, netiks apvain, apvienot, tā tiks apvienota ar uh, attiecīgo Frontex programmu, un tādā veidā šī apmācība varēs tikt sniegt kopīgi, un tā būs efektīvāka, un turklāt arī, uh, līd, arī saskaņotāka, un, protams, līdzīgs piemērs meklējam arī citās jomās. Turpmāk vēlamies attīstīt tālāk šo cepolu zinību centru. Esam jau uzsākuši darbu pie diviem uh, zinību centriem citās jomās, eh, nu, tādi kā izcilības centri, tie tiek, tiek saukti citur par izcilības centri, bet, par centriem, bet mēs tā to nevēlamies saukt. Mēs vēlamies, lai viņi laikā tā kļūst par izcilības centriem. Šobrīd to saucam par zināšanu centriem. Pievēršamies šobrīd divām jonām - pretterorismam un kādu misijām, jeb kopējās drošības un ārpolitikas misijām. Te vēlamies pastiprināt darbību kvalitāti un piedāvājot ilgspējīgu attīstību nu, nevis, eh, teiksim, viena gada ietvaros spekt plānošanu, bet gan daudz gadu plānošanu īstenot eh, apmācībā, virzot uz priekšu šo plānošanu ilgtspējīgi un ļaujot dalībvalstīm uzņemties par to atbildību un vēlamies to cieši sasaistīt ar citām struktūrām, kas, piemēram, darbojas pretorisma jomā, pretorisma centrs Eiropolā un tam līdzīgi. Un, ja runājam par kādu misijām, tad, protams, arī ārējās darbības dienas tiks iesaistīts šajā procesā. Mm. forward. A bit more. Next one. Yes, this one. Um. Nu, lūk. Kibernoziedzība un ar um, kibertelpu saistītā noziedzība kopumā no, nu, arī tiek iekļauta mūsu darbības lokā, strādājam kopā ar citām aģentūrām, un, nu, kā jau teicu, no dalībvalstīm ir spēcīga prasība piedāvāt apmācību tieši šajā jomā. Tā ir joma, kur nenoliedzami situācija nevar atrisināt nacionālā līmenī, te vienmēr ir vajadzīga starptautiskā sadarbība, un to, protams, vislabāk var darīt arī piedāvājot starptautiskas apmācības iespējas. Turklāt tā ir joma, kur nevar būt tikai tāda viena apmācība, un tad visi ir gatavi. Nē, apmācība ir jāturpinās katru gadu, jo situācija mainās, kvalifikācijas ir jāpalielina, un dalībvalstis nereti nevar veikt atbilstīgos ieguldījumus, lai ietu līdz laika solim. Un tad, lai darbinieki būtu atbilstīgi apmācīti šai jomā, ir vajadzīga šāda koordinēta apmācība, ir vajadzīgi gal galā labi apmācīti speciālisti. Jo nereti ir arī tā, ka labi apmācītie darbinieki pēc tam iegūst labākas vietas privātajā tirgu, bet esam gatavi tātad palīdzēt dalību valstīm šādu apmācību nodrošināt. Uh, sadarbībā ar citām aģentūrām. Tāpat arī spēcīgi iesaistīšanās ārējā dimensijā iekšējās drošības jautājumos. Vēlamies labāk atbalstīt kādu misijas, veidot kapacitāti, kā jau teicu, izveidot šis zināšanu centrs kādu misijām. Tāpat arī vēlamies tālāk palielināt kapacitāti darbībai ārpusē. Es turpinām šobrīd citu projektu tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā, iesaistam šajā projektā Alžīriju un Maroku, un tāpat arī domājam par līdzīgu projektu īstenošanu Rietumu Balkānos. Esam pārliecināti, ka tas darbs, ko esam veikuši pēdējos gados, ir parādījis, ka esam gatavi darboties tā, nu, diezgan spartiski. Esam uh, eh, budžetu izmantojuši pilnībā, tas nav palielinājies, 95% no saitībām esam izmantojuši. Un turklāt centamies izmantot jau pašreizējās struktūras dalību valstīs tā, lai mums nevajadzētu pārklāties, dublicēties. Un tas nozīmē, ka, piemēram, 70% mūsu kursu uz vietas tiek, piemēram, īstenoti universitātēs, akadēmijās, pirmajās kolēģijās, citās starptautiskās struktūrās, un viņi ir, vi, šīs struktūras ir tās, kas šīs darbības vada mūsu vārdā, bet ar tādu eiropeisku dinen, dimensiju, un līdz ar to um, atbalsta, um, nu, šāda, un, un tādā veidā nodrošina šo sadarbību. Mēs tāpat esam iesaistīšies šajā apmaiņas programmā, vēlamies arī šo programmu izvērst nākotnē. Kā jau minēju, arī tiešsaistes apmācība, jeb interneta apmācība, attālināta apmācība arī piedāvā jaunas iespējas, eh, modernās tehnoloģijas vēlamies izmantot un, protams, to darīt ciešā sadarbībā ar citiem partneriem, piedāvājot šiem partneriem tīri tehniskas platformas, ko viņi tad var izmantot tālāk savu uzdevumu pildīšanai kā minēju arī iepriekš, ja runājam par atsevišķām tiesību sargājošās jomas apmācības eh, sadaļām, tad vēlamies, protams, piedāvāt eh, darbinie, darbiniekiem šāda veida iespējas, īpaši gadījumos, kad dalībvalstīm ir problemātiski, īpaši mazākām dalībvalstīm problemātiski šādu apmācību piedāvāt, piemēram, kiberjomā. jomā Tāpēc mums vienmēr jāraugās arī uz šo vājāko posmu ķēdē, tajā brīdī, kad runājam, piemēram, par draudiem iekšējai drošībai. Un tāpēc jāpastiprina centieni, lai atbalstītu tos partners, kas paši nevar atļauties šādu augstākās kvalitātes apmācību saviem darbiniekiem nodrošināt. Redzam, ka no dalību valstīm pieprasījums pieaug piemēram, runāju ar muitas ierēģiem un konstatēju, ka arī viņi tiešām vēlas šādu spēcīgāku atbalstu apmācības jomā. Esam gatavi pie tā strādāt. Nu, lūk, tas viss no manas puses. Liels paldies vēlreiz par uzmanību, un pilnīgi noteikti esmu gatavs atbildēt uz jebkādiem jautājumiem un sniegt jums jebkādu tālāku informāciju, kas jums būtu nepieciešama. Paldies, Šrēderkungs! Nu, tie, mm, domāju, ka visu aģentūru gadījumā, bet īpaši tādu kā jūsējās gadījumā, dalībniekiem, mm, deputātiem pilnīgi noteikti ir svarīgi dzirdēt to, nu, tādā mm, diskusijā aci pret aci. Mums delegācija aprīlī dosies uz jūsu aģentūru, un es domāju, ka deputātiem, protams, interesē jūsu darbība, viņiem radīsies krietni labāka izpratne par to, arī ko mēs apspriežam šobrīd, gan attiecībā uz stratēģiju, gan kapacitāti. Nu, tagad gribu vaicāt, vai kāds no trim klātsošiem deputātiem vēlas uzstāties. Lūdzu, Sipelskundz. Paldies, priekšsēdētāji, pateicamies par šo prezentāciju. Gribēju uzdot dažus jautājumus. Pēdējo gadu laikā esam spēruši daudzus soļus, lai veiktu harmonizāciju, arī īstenojot Eiropas direktīvas bet tomēr policijas darbs dažādās dalību valstīs ir atšķirīgs jautājums, kā jūs saskaraties savā darbā cepal ar uh, šo jautājumu, vai arī jūs uh, liekat uh, uzsvaru uz Eiropas direktīvām un tiesību aktiem, un kādā mērā jūsu darbs veicina izpratni par atšķirīgām sistēmām un veicina lielāku uzticību un ciešāku sadarbību starp policiju un arī uh, tieslietu iestādēm. Es gribēju jautāt par apvienotajām izmeklētāju grupām. Esmu dzirdējusi, ka darbinieki guvuši ļoti pozitīvu pieredzi tajā, strādā, tajā strādājot. Es gribēju jautāt, vai CEPOL palīdz um, rozināt šādus pasākumus. Un uh, Um, ir arī izmeklētāji, kuri nekad uh, nav piedalījušies CEPOL semināros, vai arī vispirms ir uh, jāiziet apmācība CEPOL un tad var strādāt šajās uh, kopīgajās izmeklēšanas grupās. Tāpat jautājums par darbību ārpus Eiropas Savienības. Jūs teicāt, ka jāpievērš uzmanība tiesiskuma situācijai. Es atceros, ka kādā Uh, iepriekšējā sanāksmē kāds teica, tiesiskums ir ļoti uh, labs kriterijs, bet pat diktatori apgalvo, ka viņi ievēro tiesiskuma principus, bet šeit viņi domā pašu radītus likumus. Tātad kādi izaicinājumi stāv jūsu priekšā tiesiskuma jomā nodrošinot pamatiesību ievērošanu? Un pēdējais jautājums. Mēs runājām par galvenām prioritātēm. Uh, skaitļi liecina par to, ka galvenais akcents tiek likts uz kiber noziedzības apkarošanu un kiberdrošību, vai ir kādi īpaši aspekti, uh, kam jūs pievēršat lielāku uzmanību, un tagad pats pēdējais jautājums. Jūs runājāt par aktīvāku darbību CEPO Un vai jūs konstatējat, ka visas dalību valstis aktīvāk piedalās, vai šeit ir tomēr atšķirības starp dalību valstīm? Paldies, tagad vārds Sofija Intveldai. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nokavēju jūsu prezentācijas pirmo daļu. Mans jautājums varbūt tādēļ būs par kaut ko, ko jūs jau esat teicis. Tādā gadījumā atvainojos gribēju uzzināt nedaudz vairāk par policijas apmācības citu aspektu, proti pamattiesībām. Viens puses mēs zinām, ka, ka pat policijā uh, tomēr var sastapt uh, ksenofobiju, uh, seksismu un citus homofobiju, bet tāpat laikā ir arī um, iestādes, kur var iesniegt sūdzības par uh, šādiem naida noziegumiem. Esmu aktīvi rosinājusi šos jautājumus risināt. Atceros, ka tad, kad Jūs pārcēlāties uz darbu Budapeštā, bija kāds ungāru policists, kurš rosināja sievietes neiet uz bāriem īsos svārkos ģēptām, jo tad viņas pašas būs atbildīgas par to, kas ar viņām varētu slikts notikt. Es ceru, ka situācija tagad ir mainījusies, bet es gribētu zināt, ko jūs darat, lai īstenot apmācību par pamatiesībām. Paldies, Sofija! Es gribu pievienot savu jautājumu, Sofijas jautājumu, proti par tiesību aizsardzības apmācību, par policijas praktisko darbu, par korupciju plašākā izpratnē, teiksim, kukuļu pieņemšana un tā tālāk. Eiropas Savienībā arī šeit nav vienotu standartu. Jūs jau e, ilgi darbojaties šajā aģentūrā. Kāda ir jūsu uztvere par to, cik atšķirīga prakse pastāv dalību valstīs? Šis jautājums ir ļoti būtisks. Ja šī situācija neuzlabojas, tad tas var uh, novest pie diskriminācijas uh, attiecībā uz uh, tiesību normu standārtu piemērošanu vai politiskā gaisotne šobrīd atsevišķās dalībvalstīs situācija pasliktina, un uh, kāda ir šī gaisotne, vai ir arī kāda pozitīva prakse. Paldies priekšsēdētāji, centīšos pēc iespējas labi atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Pirmkārt, jautājums par to, uh, kā veicināt kontaktus starp policijas iestādēm un tieslietu iestādēm un Eirodžast. Mēs vienmēr domājam par to, kā labāk īstenot Eiropas Savienības instruments, bet ir runa ne tikai par tiem, bet arī par nacionāliem instrumentiem, par starptautisko sadarbību. Mēs cenšamies to pēc iespējas labi nodrošināt, sadarbojoties ar tieslietu iestādēm un citiem partneriem, nodrošinot piekļuvi kopienām. Bet kas mani tā pārsteidzas, varu teikt, ka Vācijā mēs cenšamies uh, saskaņot policijas darbinieku, tieslietu sistēmas darbinieku, policistu un um, tiesnešu un prokuroru apmācību. Agrāk nebija iespējams organizēt kopīgas apmācības, bet tagad tas tā notiek. Viņiem ir kopīga izpratne par dažādu skatījumu, kas ir dažādu profesiju pārstāvjiem, un mēs domājam arī par to, kā to visu īstenot praksē. Tālāk par kopīgām izmeklēšanas grupām. Jau sešus, septiņus gadus mēs organizējam uh, apmācību kopā ar Eiropas tieslietu apmācības tīklu. Rezultāti ļoti labi. 50% augsta līmeņa policistu un tiesnešu apmācām, lai uh, viņi varētu labāk veikt uh, kopējās izmeklēšanas darbības. Un tas ir arī uh, ietekmējas praksi, tātad tiek izmantot Eiro just un Eiropol atbalsts šajās izmeklēšanas grupās. Mēs sadarbojamies ar Balkānu reģionu, kur ir pārstāv gan no Eiropas, gan Balkāniem šajās izmeklēšanas grupās, un tas ir pozitīvs modelis bet nu, līdz šim brīdim mums iz, nav izdevies uh, novērst tādu situāciju, ka rodas vē, nepieciešība veidot izmeklēšanas grupu. Šie cilvēki nav uh, bijuši iepriekš apmācīti, jo reālā situācija ir tāda, kāda tā ir. Uh, bet uh, arī attiecībā uz Balkānu reģionu ir arvien lielāks pieprasījums pēc sadarbības, pēc uh, kopējām izmeklēšanas grupām. Tas ir labs instruments, ko nākotnē vajadzētu vēl labāk izmantot, un mēs uh, cenšamies to visu pēc iespējas atbalstīt, un šīs apmācības turpināsim organizēt. Mums jādomā par to, kā konkrēti mēs varētu rīkoties. Tātad, uh, Mēs uh, cilvēkus uh, kopīgi apmācām, arī apmācības programmās tāpat svarīgs, labs piemērs ir apmācības programmas. Visi šie cilvēki strādā nacionālajās sistēmās, bet kad viņi uh, iepazīstas ar praksi citur, viņi redz, ka citi, strā, citi cilvēki strādā atšķirīgi, bet tas nav ne labāk, ne sliktāk, vienkārši ir citāds uh, tiesiskais regulējums, citādi darba apstākļi, citāds aprīkojums un manuprāt, tas palīdzēs mums arī veicināt izpratni par sadarbību nākotnē. Tie visi ir profesionāli darbinieki, Un es esmu arī konstatējis, ka viss šis process labi darbojas, veidojas arī personiski kontakti un sadarbība notiek ne tikai oficiālā līmenī, bet arī neoficiālā līmenī. Tālāk Eh, kas notiek, ja mēs darbojamies ārpus Eiropas Savienības attiecībā uz vērtībām un pamatiesībām. Tas ir izaicinājums, bet mēs eh, pret to izturamies ļoti nopietni eh, attiecībā arī uz tuvēju austrumu un Ziemeļāfrikas valstīm. Mēs um, pret to izturamies ļoti nopietni, esam uzaicinājuši NVO pārstāvis uh, uz prezentācijām. Un uh, tad šie cilvēki ir gatavi uzklausīt, kāda ir mūsu Eiropas izpratne par šiem jautājumiem. Uh, protams, šī izpratne ir atšķirīga mums un viņiem, bet šīs valstis atrodas arī ļoti atšķirīgā situācijā. Ja mēs runājam par terorismu un ja es tiekos ar uh, ierēģiem no. Uh, teiksim, Libānas, uh, viņi, viņu ikdienas situācija ir ļoti atšķirīga, un viņiem ir daudz vairāk izaicinājumu bet mums ir jāsaprot, kāda ir ierobežojumi eh, izmeklēšanas darbībām šajā jomā. Protams, mēs apzināmies, ka tas ir izaicinājums eh, šīm valstīm, ņemot vērā vēsturi, sociāla-ekonomisko situāciju, pieju, bet mēs skaidrojam viņiem, kāda ir mūsu Eiropas pieeja. Tālāk tika uzdots jautājums par kiberkompetencēm. Mums ir šeit ļoti ievērojams portfelis, tātad ir uh, cilvēkam ir uh, prasmes, uh, augstākā līmeņa prasmes šai jomā, bet mums ir arī labu, jābūt labāk sagatavotiem, bet tad ir arī plašāks aptvērums, kā atvērt to avotu izlūkdati Mēs e, šeit ir ļoti liels pieprasījums, kas trīs reizes pārsniedz piedāvājumu attiecībā uz apmācības kursiem. Tātad e, gan e, ļoti kvalificētiem speciālistiem ir, jā, ir pēc tiem pieprasījums, pēc informācijas analīzes vai arī pret attiecībā uz publiski pieejamiem informācijas avotiem, kā tos var analizēt Mēs investējam infrastruktūrā kopā ar Eiropolu, lai noskaidrotu profilu un standārtus, kādus vēlamies sasniegt. Tāpat jānorāda, ka mēs uh, sadarbojamies ar nacionālām struktūrām, un mēs nevaram aizstāt pamat apmācību, ko veic nacionālās struktūras. Par uh, dažāda līmeņa uh, piedalīšanos uh, dažādu dalību valstu puses, uh, šeit uh, izrādītā interesi, pieprasījums. Mūsu izaicinājums tāds, kā ar pieejamiem resursiem mēs nevaram atbildēt uz visiem pieprasījumiem attiecībā uz apmācības kursiem, semināriem Dalību valstu pieprasījums arvien pieaug, un mums jādomā par to, kā mēs varētu apmierināt pieprasījumu. Tālāk par elektroniskiem līdzekļiem šeit ir liela atšķirība dalību valstu ziņā attiecībā uz pakalpojumu izmantošanu. Ir uh, valstis, kur salīdzinot ar tiesību sargājošās kopienas lielumu, viņi rīkojas ļoti aktīvi, ir uh, citas policijas spēki, kuri dienās, no dienas datoriem nedrīkst piekļūt mūsu sistēmai. Un mēs domājam par tādas kā spoguļu sistēmas izveidi uh, priekšdalību valstīm, lai nebūtu jāizmanto internetu pieslēgums piekļūstot mūsu sistēmai, bet uh, mēs cenšamies uh, nodrošināt iespējas pašu, plašu pārklājumu. Tālāk par pamatu tiesību ievērošanu es piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgi mm, um, tiesību sargājošo iestāžu darbinieku izglītībai. Mēs esam organizējuši arī apmācību par naida noziegumiem, par pamattiesību īstenošanu. Uh, un vēl ir pieejams arī tieši uh, saistes modulis par uh, tie na, naida noziegumiem. Katrā uh, pasākumā mēs vienmēr izvērtējam, kādas cilvēku pamatiesība aspekti būtu jāizceļ un jāuzsver. Piemēram, ir jādomā internetā par bērnu tiesību, pēc iespējas labu aizsardzību, par policijas darba standārtiem, par uh, personu uh, pārbaudi. Nu, nav Eiropā vienotu standārtu, mēs cenšamies, uh, balstoties uz pozitīviem piemēriem mūsu apmācības kursos, informēt lai citu valstu pārstāvji varētu saprast, ka noteiktā valstī šie pasākumi tiek veikti atšķirīgi, bet ir arī svarīga sadarbība ar kopienām. Tātad tiesība aizsardzība nozīmē arī ne tikai tas, kā tiek izmeklēti noziegumi, bet arī cik atvērta tiesība aizsargājošo iestāžu kopiena ir attiecībā uz citiem aspektiem. Šobrīd es saskatu nelielu apdraudējumu par politiskām tendencēm, kas varētu uh, atspoguļoties tiesību uh, aizsardzības jomā, un tā varētu kļūt par mazāku prioritāti, bet to centīsimies novērst. Par apmācību mums Austrijā arī notika uh, apmācības seminārs, lai uh, nodrošinātu pēc iespējas lielu pārklājumu. Tālāk korupcija policijas darbā, ko darīt šajomā. Mūsu pasākumos ir iekļaut arī korupcijas e, e, apkarošanas elementi. Nav tādu apmācības kursu, kas būtu veltīti tikai šim jautājumam, bet šie jautājumi tiek diskutēti dažādos līmeņos. Un arī es uzskatu, ka mums ir jāpārliecina cilvēks sniedzot izcilus piemērus, kā var apkarot korupciju. Un šeit ir daudz, kas saistīts ar kopīgām vērtībām, ar uh, Eiropas līmeņu pasākumiem mēs Eiropas pilsoņi apvienojoties eh, Eiropas eh, Savienībā vienojāmies par principiem, vērtībām un tie attiec arī uz tiesību eh, aizsardzības iestāžu darbiniekiem. Un vēl pēdējais komentārs. Mēs vienmēr cenšamies cieši sadarboties ar pamatiesību aģentūru Vīnē, arī elektroniskā platformā Viņiem ir eh, tiešām izcili materiāli sagatavot, ko mēs eh, izmantojam. Paldies, Švedar kungs, eh, par šo visaptverošo ziņojumu. Jūs esat ļoti pieredzējis darbinieks aģentūrā. Un mūsu priekšā stāv arī lieli izaicinājumi ņemot vērā uh, Intveldes kundz uzdoto jautājumu, un Sipels kundzei, diemžēl, bija jau jādodas prom, bet pateicos arī viņas vārdā jums par prezentāciju, tāpat mūsu sēde tiek pārraidīta internetā, tas nozīmē, ka arī citi cilvēki var sekot mūsu diskusijai. Liels paldies jums par uh, šo prezentāciju un Lībe komitejas delegācija aprīlī dosies uz Budapeštu. Tagad, kolēģi, mums ir jāizskata jautājums par rezultātu apkopojumu. Referenti ir Silvija Gijoma. Viņa ieradīsies desmitos, viņa atrodas ceļā pateicos Sofijai un ēnu referentiem, kuri jau ir ieradušies. Tagad mēs, mums būs desmit minūšu pārtraukums sēdē. Un savi, man ar jums ir jāapspriež viens darba kārtības punkts. Un nu, neviens cits netiks iesaistīts. So. Tā kā šobrīd pārtraukums līdz pulksten desmitiem, kad ieradīsies referente un mēs varēsim izskatīt nākamo darba kārtības punktu par rezultātu apkopojumu. So, colleagues, thank you for your patience and... Kolēģi, es eh, pateicos jums par, pateic, eh, par pacietību. Referentē Giļomas kundze ir mūsu vidū, un mēs varam sākt skatīt eh, ceturto darbu kārtības punktu. Eiropas rezultātu apkopojums tieslietu jomā. Kā jau jūs zināt, mūsu komiteja saskaņā ar reglamenta 54. pantu sadarbojas ar jūriju komiteju šajā jautājumā. Mums ir ekskluzīvā kompetence attiecībā uz kriminālajām tieslietām, jo īpaši ar atsauci uz naudas atmazgāšanu. Un mums ir dalītā kompetence uh, tiesiskuma jautājumos. Silvija Kijoma tūlīt pastāstīs par uh, pēdējiem um, jautājumiem, kas ir uh, skatīti attiecībā uz šo punktu. Liels paldies, Silvija, ka ieradāties. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies arī par eh, to, ka iekļāvāt šo atzinumu projektu darba kārtībā. Kā jau jūs eh, zināt, eh, šeit ir runa par ziņojumu, kas tiek publiskots katru gadu kopš 2013. gada, un tiek runāts par civiltiesībām, komerctiesībām un tiesiskuma jautājumiem. Krimināltiesības nav iekļautas, un es paskaidrošu, kāpēc. Mērķis ir uzlabot um, Eiropas uh, tieslietu sistēmu šajās jomās, lai radītu tādu vidi, kas būtu um, izdevīgā investīcijām, patērētājiem un tā tālāk. Runājot par um, atzinuma projektu Libe komitejā, es galvenokārt liktu uzsveru uz mūsu komitejas pilnvarām, un jo īpaši es gribēju uh, skatīt jautājumu par uh, tiesiskumu situāciju. Uh, Jā, es uzskatu, ka šajā ziņojumā komisijai vajadzētu vairāk pievērst jautā, uzmanību šiem jautājumiem un vajadzētu strādāt ar rādītājiem. Piemēram, varētu sagatavot rādītājus, kas ļautu mums pētīt pārkāpums dalībvalstīs, kas ir vērsti pret tiesiskumu. Tāpat mēs varētu labāk ņemt vērā dažādus noziedzības veidus, kas ietekmē tieslietu administrāciju. Mēs varam šeit pievērsties terorismam, bet ne tikai, mēs varētu runāt arī, piemēram, par naudas atmaskāšanu. Tāpat mums ir jādomā arī par tiesu sistēmas neatkarību. Tas arī ir šī ziņojuma viens no svarīgākajiem jautājumiem. Es domāju, ka mm, apspriežoties ar kolēģiem, kas ir klāt, uh, Mm, mums vajadzētu domāt arī par to, kā labāk mm, izveidot pastāvīgas uzraudzības mehānismu Eiropā, kas ļautu mums sekot līdzi pamatiesību situācijai. Par šo jautājumu jau tika balsots 2016. gadā. Mums varbūt vajadzētu pie tā atgriezties un paust eh, savu gatavību strādāt. Protams, ka šī situācija nav vienkārša, mūsu pilnvaras ir ierobežotas, nevaram šeit ietvert pilnīgi visus tematus, bet, piemēram, Gutlāns kundze ir pievērsusi jo īpašu uzmanību eh, šim ziņojumam. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu jo īpaši runāt par tiesiskumu, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks. Lībēja komiteja vēlas pievērst eh, lielāku uzmanību šim ziņojumam. Mēs eh, vēlamies nodrošināt, lai tām būtu daudz lielāks spēks. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 5. mārts. Es vēlētos noturēt arī divas eh, ēnu referentu sanāksmes, lai informētu kolēģus par ziņām saturu. Uh, Tad, tad iesniegsim šos grozījumus 19. un 20. martā, pēc tam 24. datumā ir paredzēts balsojums Lībe, uh, satvenis jūrija komitejā. Laika grafiks ir ļoti saspringts, un tas ir tāpēc, ka tiek gatavots arī 2018. gada ziņojums, kas tiks prezentēts maijā, un tātad tiesiskums, un es ceru arī sagatavot citus jautājumus Lībe komitejas vārdā. Paldies, Silvija! Tūlīt dosim vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar Mecels kundzi, lūdzu. Jā, es aizstāju Rādeva kungu šajās debatēs, viņš nevarēja ierasties. Eiropas rezultātu apkopojums tieslietu jomā ir ļoti nozīmīgs punkts, jo tas pilsoņiem un uzņēmumiem dod eh, labāku izpratni par tieslietu sistēmas efektivitāti. Mūsu mērķis ir nodrošināt paraugu prakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Mēs uzskatām, ka efektīva un caurzemā tiesu sistēma ir ļoti būtiskā, lai mm, demokrātija un tirgus ekonomika varētu darboties. Uh, Mūsu referents augstu novērtē to, ka starp tiesu sistēmām dalībāsīs pastāv lielas struktūrāls atšķirības, tomēr viņš uzskata, ka Tas nedrīkstētu būt šķērslis tām, kā dalībvalstis sāk sadarboties un nodrošina, piemēram, tiesu spriedumu pieejamību sabiedrībai. Tāpat arī mums ir jādomā par demokrātiskumā, mm, tiesiskumam pamatiesību mehānismu, kas ļauj mums iegūt izpratnī par tiesiskuma situāciju visās dalībvalstīs, protams, ņemot vērā subsidiaritāti un dažādus objektīvus kritērijus. Mēs ceram, ka tiks iesniegt attiecīgi grozījumi par šiem jautājumiem. Paldies, eh, Roberta, viņa izteicās Radeva kunga vārdā. Tagad eh, Alde grupā, to pārstāv Sofija. Paldies, Klod. Un paldies arī referentēji par, manuprāt, ļoti labi sagatavotu atzinumu. Šeit ir iekļauti vairāki ļoti būtiski punkti. Mums ir daži ieteikumi, ko mēs vēlētos iesniegt referentei, un darīsim to ar grozījumiem. Mēs uzskatām, ka rezultātu apkalpojums ir ļoti, mm, ļoti svarīgs instruments, bet to vajadzētu attīstīt tālāk. Manuprāt, tas vēl ar vienu ir pārāk akadēmisks instruments, un iespējams, ka tas ir saistīts ar to, ka lielāko daļu rezultātu iesniedz pašas dalībvalstis. Tātad. Iespējams, dažas dalībvalstis ir kritiskākas par pret sevi nekā citas. Uh, Es gribētu ieteikt komisijai, lai tā gatavo savu izvērtējumu, izmantojot arī citu savotus, un te varētu ietvert, piemēram, pilsonisko sabiedrību, dažādas um, pilsoņu asociācijas, kas ir izjutuši spiedienu, tāpat arī varētu uzklausīt uzņēmumus. Nevajadzētu paļauties tikai uz pašu dalībvalstu iestāžu iesniegtajiem um, avotiem. Uh, Es eh, esmu pateicīga arī par atsauci uz eh, DRF paktu, ko mēs pieņēmām 2016. gadā. Es eh, gribētu šeit teikt to pašu, ko es teicu, kad, mē, kad mēs runājām par mediju plurālismu pagājušajā nedēļā. Es ceru, ka mūsu komiteja varēs piespiest Eiropas komisiju sasaistīt šos divus ziņojumus kopā. Uh, Komisijai ir jāsagatavo priekšlikums par plašāku mehānismu, tas ir jādara jau šogad, bet jau nākamgad komisija varētu apkopot visus šos tiesiskuma un pamatiesību ziņojumus vienā. Man bija vēl viens komentārs, bet esmu to piemirsusi. Uzskatu, ka Ir svarīgi, lai šīs eh, tieslietu rezultātu apkopojums tiktu paplašināts arī uz citām jomām, un referenti jau uz to atsaucās, un ziņojumā, atzinumā arī ir vairāki punkti. Domāju, ka šim ir jābūt ļoti svarīgam instrumentam. Ja šeit tiks uzsvērtas eh, aktuālās reālās problēmas dalību valstīs, tad šis ziņojums būs eh, daudz noderīgāks un pievērsīs sev arī daudz vairāk uzmanības. Tagad te Judita eh, zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Silvijai Gjomai par šī atzinuma sagatavošanu. Es eh, mm, veltīju zināmu laiku, lai iepazītos ar iepriekšējā gada rezultātu apkopojumu, un tas bija patiešām izglītojoši. Es gribētu šeit arī atkārtot eh, Silvijas un Sofijas komentārus. Es būtu daudz priecīgāka, ja mēs pārietu no kvalitatīvas analīzes uz kvantitatīvu analīzi. Es atvainos no kvantitatīvas analīzes uz kvalitatīvu. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu balstīties eh, ne tikai uz dalībvalstu datiem, bet eh, arī uz tādu institūciju datiem, kas nav Eiropas Savienības institūcijas, jo īpaši šeit atsaucos uz Eiropas padomi. Uh, Strādājot pie ziņojuma par Ungāriju, es pamanīju to pašu. Šķiet, ka mēs esam ļoti apmierināti un priecīgi par to, ka varam izmantot eh, citu sagatavoto analīzi, bet mēs paši neveicam savu izvērtējumu, un eh, tā noteikti nedrīkst turpināties. Tas nozīmē, ka ja mēs turpināsim balstīties tikai uz citu veiktu analīzi, mēs uh, Eh, vairs eh, nestāstīsim citiem patiesību par sevi. Un šajā rezultātu apkopojumā es pamanīju, ka datu par poliju trūkst. Šī patiešām nav īstā vietā, lai uzdot jautājumu, kāpēc, bet eh, tas krīt acīs. Mēs vēlamies saprast, kāda ir tiesiskuma situācija Eiropas Savienībā un par vienu valsti, par kuru mums ir ļoti liels bāžas, trūks datu. Tāpat arī kāda cita valsts, kas eh, šķiet nav sagatavojusi datus ne jau tāpēc, ka uh, to, tos nevarētu iesniegt, bet vienkārši tāpēc, ka to nav, ir um, Kipra. Tas nozīmē, ka šīs ziņojums ir noderīgs, bet tas liek mums uzdot jautājums, kā mēs varētu šo ziņojumu uzlabot. Es piekrītu Silvijai Gijomai, ka uzsver vajadzētu likt uz tiesiskuma jautājumiem, un tāpat arī vajadzētu padomāt, kā uh, Eiropā var uh, paplašināt uh, mūsu zināšanas par šo tēmatu un arī kā labāk sagatavot izvērtējumu. Esmu plānojis iesniegt grozījumus, bet uh, vēl īsti neesmu tos noformulējusi. Paldies, tie bija ēnu referenti un tagad pārējie runātāji Kiengis kundze. Paldies, Klaud. Es vēlētos pateikties Silvijai Gijomai par sagatavotu atzinumu, tas mums ir ļoti svarīgs. Man ir eh, divi punkti, uz kuriem es vēlējos vērst jūs uzmanību. Pirmkārtām ir eh, punkts, kurā ir runa par eh, tiesiskuma ievērošanu un par pamatiesību apdraudējumu. Domāju, ka šīs dokuments mums varētu ļaut saprast, cik svarīgi ir piemērot likumus, kas ir spēkā, un jo īpaši ja runa par eh, pretdiskriminācijas likumiem, jo daudzos gadījumos tie vienkārši netiek piemēroti. Ir eh, kāds gadījums, ko es pati esmu piedzīvojusi vairāk kārt. Man pašā vajadzēja stāstīt tiesnešiem, kas viņiem ir jādara. Tas nozīmē, ka tiesneši nav saņēmuši vajadzīgo apmācību strādājot ar cilvēktiesību likumdošanu, jo īpaši, ja runa par eh, rasu diskrimināciju. Es Uzskatu, ka tiesām ir vajadzīgas eh, labākas mācības, un tiesās ir arī jāveido atbilstoša kultūra, lai tās aizsargātu cilvēkus, kuriem aizsardzība ir visvairāk vajadzīga. Vēl kāds temats, kuru vajadzētu uzsvērt, ir eh, milzīgās atšķirības, ja runa par pilsoņtiesībām. Ļoti daudziem cilvēkiem ir eh, grūti Eh, izmantot savas pamatiesības, proti tiesības uz mājokli, tiesības uz piekļuvi darba tirgumu. Šie jautājumi skāra cilvēku ikdienas dzīvi, un tajos ir iesaistītas arī tiesas. Tiesu sistēmai vajadzētu sekot līdzi notikuma attīstībai visā šajās jomās. Paldies, Cecīla! Un tagad Juans Fernando. Paldies! Mēs visi atceramies, ka Mēs visi ļoti nopietni uztveram šo rezultātu apkopojumu tieslietās. Iepriekšējā mandātā tieslietas mm, Lība komitejā mēs arī pie tā strādājām. Liels paldies eh, par eh, šo atzinumu. Vēlējos norādīt, ka vajadzētu sagatavot arī argumentāciju. Vajadzētu uh, objektīvi sistematizēt visus datus, kas tiek iesniegti rezultātu apkojuma ietveros. Tāpat arī ir jāņem vērā tiesu sistēmas reformu sekas daudzās valstīs. Liba komiteja tām ir pievērsus uzmanību un mums vajadzētu arī paust savas bažas un veikt politisku izvērtējumu. Ir bijušas vairākas reformas tiesu sistēmās, kas ir pelnījušas politisku izvērtējumu, un šeit vajadzētu iet eh, tālāk eh, par objektīvu datu sistematizāciju, kas tiek veikta šajos dokumentos. Vēl viens komentārs. Ir eh, ļoti pareizi arī norādīt uz tiesnešu apmācības nozīmi. Taču, manuprāt, būtu noderīgi norādīt arī uz mācībām, uz apmācību, kas ir vajadzīgs dalību valstīs, lai cilvēki varētu kļūt par tiesnešiem. Mums vajadzētu nodrošināt, lai tiesiskums, tiesiskumā kultūra un izglītība šajos jautājumos naktu ar Eiropas pievienoto vērtību, lai būtu kaut kādie Eiropas standarti, kas ir jāievēro tiesnešu apmācībā dalībvalstīs. valstīs Mm, vēlējos uz to norādīt, jo pastāv atšķirības pat uh, valstīs, kuras uh, pieder uh, pie vienas un tās pašas tiesību sistēmas, proti pie kontinentālās sistēmas. Francija, Portugāla, Bēļģija, Itālija. Mums ir tādas kopīgas iezīmes, ja ir runa par um, konkursiem, par valsts eksāmeniem, kas ir vajadzīgi uh, lai kļūtu par tiesnesi, taču ir jādomā arī par pielīdzīgām um, iespējām, kas ir jāpiemēro, lai uh, cilvēku varētu izvēlēties uh, šo ceļu, pa kuru ir jāiet pirms cilvēks kļūst par tiesnesi. Pašlaik uh, šis ceļš ir ļoti atšķirīgs dažādās valstīs, un te ir jāatcerās par kandidātu uh, sociālo izcelsmi. Un ir jādomā arī par dzimumu līdzsvaru. Uzskatu, ka mūsu atzīnumā galīgajā variantā vajadzētu pievērst uzmanību arī šiem punktiem. Paldies! Lielas paldies, Juan, tagad Tomas. Paldies, priekšādātāji, esmu paslēpies šeit, šajā zāles stūrī, iespējams, jūs mani nepamanījāt. Uh, Man par šo atzinumu ir vairāki komentāri. Pirmais attiecas uz uh, to, ko ir pieminējuši arī citi. Uzskatu, ka šis uh, atzinums ir pilnīgi nevajadzīgs. Es kaut ko tādu būtu varējis uzrakstīt desmit minūtēs. Es būtu varējis atrast šos datus uh, internetā, tas viss ir pieejams, un ja jūs būtu pārkopējuši uh, iepriekšējā gada ziņojumu un tikai nomanīšu datumu, tad tas būtu tieši tas pats. Mēs esam visu laiku to kritizējuši, mēs visu laiku esam teikuši, ka mums šādi teorētiski ziņojumi nav vajadzīgi. Mēs esam vairāk kārt piezi mm, piefiksējuši, ka mēs vēlamies gan kvantitatīvu, gan kvalitatīvu analīzi. Skatos uz šiem grafikiem, uz otro, trešo grafiku, ko tie īsti salīdzina. Nu, paskatīsimies uz skaidrojumiem. Tas viss ir uh, kaut kas pilnīgi nevajadzīgs. Mums, eh, kā parlamentam, vajadzētu noraidīt šādus ziņojumus. Mums vajadzētu pateikt komisijai, ka mums eh, šādi nevajadzīgi materiāli ir lieki. Nekas netiek runāts par digitalizāciju. Protams, ka dažas dalībvalstis nesniedz eh, datus par visiem tematiem. Dažās dalībvalstīs neko nav iespējams iesniegt elektroniski, savukārt citās valstīs pilnīgi visus materiālus tiesas procesa laikā var iesniegt elektroniski. Kur mēs varam atrast salīdzinājumus šajā ziņumā, kur ir šie dati? Es redzu, ka šis ziņojums ir tikai tāds eh, iespēju ziņojums, nav pilnīgi nekādu faktu. Mēs varētu te smieties par pilnīgi katru punktu. Informācija par eh, civilu eh, procesa ilgumu vai par kriminālu procesa ilgumu nav atrodama. Nav informācijas arī par mācībām, kādas tiek nodrošinātas tiesnešiem pirms eh, tie sāk darbu. Nav arī informācijas par mācībām, kas tiek nodrošinātas tiesnešiem darba laikā. Parasti tiesneši var strādāt apmēram 30 gadus, un uh, šo gadu laikā viņi noteikti mācās vismaz dažas nedēļas, bet šādas informācijas nav. Tāpat arī ir citi aspekti, par kuriem es vienkārši varu pasmieties. Šeit ir runa par lietām, kas tiek salīdzinātas, kaut arī tās absolūti nevar salīdzināt. Es domāju, ka no šāda ziņojuma mums nav nekādas jēgas. Manuprāt, tas ir kaut kas pilnīgi nevajadzīgs, un komisija nemaz nevajadzētu mums sūtīt. You're having a bad morning. Jums gan ir bijis slikts rīts, Tomas. Es eh, vēlējos vienkārši pateikt eh, patiesību. Es piedalījos arī uh, iepriekšējās diskusijās par šādu ziņojumu. Nu, labi, neuzsveršu to par oficiālo tautas partijas grupas nostāju. Es saprotu jūsu kritiku. Varbūt uh, tieši tāpēc vajadzētu dot vārdu komisijai. Silvija, as the rapporteur. Vispirms izteiksies komisija un pēc tam Silvija. Uh, Paldies, labrīt visiem! Es jāsaka, nu, biju diezgan lielā šokā apdzirdot pēdējo uzstāšanos. Protams, ja deputāts saka, ka, ka viņam jāsmējas par mūsu sagatavotu dokumentu, tad jāsaka, tas, protams, mums ir visai šokējoši. Domāju, ka iepriekšējās diskusijās parādījās, ka šāda veida rezultātu kopsavilkums ir liederīgs, liederīgs instruments, kas palīdz dalību valstīm uzlabot viņu tiesu sistēmas efektivitāti. Visi zinām, ka efektīvs tiesiskums ir ārkārtīgi svarīgs, lai tiktu ievērots tiesiskums kopumā. Un līdz ar to, mūsuprāt, šis rezultāta apkopojums palīdz šo tiesiskumu nodrošināt. Tas ir pamatots uz objektīviem datiem, Tie netiek saņemti tikai no dalību valstīm, mēs izmantojam datus arī no tiesu tīkliem, no dažādām komitejām. Protams, ka arī mēs zinām, varbūt arī jūs zināt, cik grūti ir aizpildīt šo datu plaisu. Katru gadu mēs mazliet virzamies uz priekšu ar to visu un plaisu aizpildām. Protams, ka ir taisnība, ka ir tādas valstis, kas iepriekšējo ziņojumu sagatavošanas kontekstā iesniedz mazāk datu, bet tagad attiecībā uz 2018. gadu šis rezultātu apkopējums, ko grasamies publicēt šo pavasaru. Jūs redzēsiet, šai ziņojumā ir dati pat no Polijas un tam līdzīgi. Tāpat arī ir dati par IKT lietojumu, ko piedāvā Nacionālās varas iestādes, un tādējādi tie ir uzticami dati. Tāpēc eh, liels paldies iepriekšējiem runātājiem par komentāriem, tos liekam aiz auss. Un gaidīsim, protams, jūri komitejas no ziņojumu. No ēnu referentiem dzirdu, ka ir saņemta ļoti konstruktīva kritika attiecībā uz šo ziņojumu, un tas tieši arī parādīsies šajā referentes ziņojumā. Protams, ka tas nav perfekts šis ziņojums, tieši tā kā Anna referents saka, bet kopumā tas ir nozīmīgs ziņojums. Vēl vēlties vēl ko teikt? Jā, par vienu lietu. Es nepiekrītu komisijai Nav jau runa tik daudz par to, ka šeit ir plaisas pieejamā informācija, bet tas, ka komisija izvēlas atsevišķus datu avotus šeit neiekļaut politiska apsvērumu dēļ. Un ņemot vērā šo birokrātisko un diplomātisko pagātni komisijas gadījumā, tas varbūt ir saprotami, bet šajos politiskos laikos, šai politiskajā savienībā viņiem ir jāveic neatkarīgs novērtējums. Uh, attiecībā uz dalībvalstu tieslietu sistēmām. Un ne tikai pamatot uz informāciju, ko iesniedz dalībvalsts. Protams, ka tā arī ir vajadzīga, jā, bet jāizmanto arī citi avoti. Un tā ir politiska izvēle, ko komisija attiecīgi ir arī jāizdara. Kā jau es teicu, atsevišķi ēnu referenti ir izteikuši arī komentārs par to, kas ir šie citi resursi, kāda būtu iespējamā reakcija un tā tālāk, tad, tad Eiropas padomas dati un tam līdzīgi. Un tad, tad, jā, referents pilnīgi noteikti ņems to visu vērā. Vēl divi ēnu, divas ēnu referenti tikšanās paredzētas. Nu, lūdzu, Silvija, varbūt jūs varat sniegt kaut kādu kopsavilkumu tam, ko dzirdējāt. Mm, jā, No sākuma likās, ka varētu piemekt šī rīta darbu kārtību klausoties, bet nē, tad beigās e, debats izvērsās visai interesants par demokrātiju, par politiku. Lai reizēm varbūt, nu, objektivitāte, subjektivitāte šais viedokļos nav tik izteikta. Nu, un tad um, sūdzības par datiem, kas nav, kas saistīts ar nēsošu piekļuvi elektroniskām iekārtām, nu jā. Ja. Tas ir tieši tas, par ko runājam. Bet, nu jā, kā jau teicu, šāda datuma, mm, kā komisija teica, pastāv. Es no runātājiem sapratu, ka šis dokuments šķiet, nu, tāds pasaules, nu, redz, nu, lūk, tāds. Uh, Ehm, bet viņā ir ļoti daudz šo grafiku, un tā, jā, tas ir nedaudz akademisks pēc sava skata un tam līdzīgi, bet domāju, ka tas tāpat laikā dod visai precīzu un skaidru priekšstatu par tiem datiem, kas ir pieejami. Tāpat arī dzirdēju, ka tika pausta vēlme par citiem informācijas datumiem, manuprāt, diezgan leģitīma prasība. Un domāju, ka jā, varētu šeit likt uzsvaru arī uz um, šāda veida datiem. Tāpat arī jautājums par datu um, tālāko attīstību un kā tas viss ietekmē um, tieslietu sistēmas dalību valstīs. Bet, nu, katrā ziņā nevajag jau tagad neliederīgi šo debašu laiku pagarināt. Ziņojums tiešām ir tāds īss ar, ar grozīmiem varbūt to varam nedaudz paplašināt, padarīt to spēcīgāku. Arī pati iesniegšu grozījumus, tīpaši par krimināltiesību sistēmu. Nu, un tad šai mazajā nelielajā atzinumā mēs ar atzinumiem varam iekļaut varbūt vairāk informācijas, nekā tur ir tagad sākotnēji atspoguļots. Paldies! Liels paldies! Šķiet, jā, nu, darbs ir labās rokās. 54. pants ir tas, ko izmantojam šeit. Jā, 5. marts grozījuma iesniegšanas termiņš. Paldies par šo visai kaismīgo diskusiju. Tālāk, 16. darba kārtības punkts. Pārvietošanās brīvības referendums Šveicē. Priecājos, ka pie mums ir ieradies vēstnieks Buherkungs. Colleagues, we're starting in just a second. The ambassador's just coming. Sāksim būtiski pēc sekundītes. Um, pārstāvis nāk tieši iekšā zālē. Okay, colleagues, we come to point 16. Tātad lūk 16. darba kārtības punkts. Šveices referendums par pārvietošanās brīvību. Priecājuši šeit redzēt vēstnieku Buheru. Viņš ir mm, Šveices misijas vadītājs ES. Koordinātori lūguši sniegt šādu svaigāku informāciju par turpmākajiem notikumiem attiecībā uz Šveices referendumu. Uh, Mēs to tātad apspriešam pēc koordinātoru lūguma. Referendums, kā jau kolēģi jūs atminēsieties, notika 2014. gada 9. februārī. Jūs varbūt arī atcerēsieties, ka lielākā iedzīvotāja daļa lūdza ieviest kaut kādu, iestājās par atsevišķu kvotu sistēmu ieviešanu trešo valstu valsts piedarīgajiem. Tas, protams, ir skaidrs, ka šāda kvotu sistēma nebūtu sadarīga ar pārvietošanās brīvības principu, ko bauda pilsoņi vienotā tirgus ietvaros. Nu, tad tagad vēl, vēlamies dot vēstniekam iespēju pastāstīt mums par svaigāko, kas notiek šai jomā, kādi iespējami risinājumi varbūt varētu būt. Un visu, un pēc tam sakos nelielas diskusijas. Klāt ir arī Eiropas ārējā dienesta pārstāvi un komisijas pārstāvi. Buherkungs lūdzu jums vārds un priecājamies jūs šeit redzēt. Liels paldies priekšsēdētāji! Godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, liels paldies, ka piedāvājat mums šo iespēju diskusijām. Nu, par kontekstu runājot, ļaujiet man jums um, pastāstīt, acīm, pateikt acīm redzamo Šveicē un Eiropas Savienībai, protams, ir ļoti ciešas saiknes gan geogrāfis, gan sociāli, gan kultūras ziņā un, protams, arī ekonomikas ziņā. Eiropas Savienība ir Šveices pilnīgi noteikti svarīgākais tirzniecības partners. No otras puses, Šveice ir ir ES trīs lielāko tirniecības partneru vidū, to mm, blakus Ķīnai un, šve, un uh, ASV. Attiecības starp uh, Šveici un ES e balstās uz virkni līgumiem. Šobrīd īstenojam sarunas par nolīgumu, kurā tiktu runāts par institucionāliem jautājumiem, lai tālāk konsolidētu un tālāk uzlabotu piekļuvu tirgiem. Šveica ir apņēmības pilna šo procesu turpināt un rast risinājumu, kas respektētu vienlaikus Šveicas suverenitāti, bet tāpat laikā ņemtu vērā arī vienotā tirgus prasības un vajadzības gan Šveicas, gan ES interesēs. Brīva persona pārvietošanās, kā princips, kas ir šīs dienas sarunu temats, ir vēl viens liel, hrestomātisks piemērs ciešajām saiknēm, kas pastāv mums. Ir ārkārtīgi daudz Šveices pilsoņu, kas šobrīd dzīvo ES vai EFTA valstīs, un Šveicē savukārt ir vairāk kā 1,4 miljoni Šveices ES e iedzīvotāji vai EFTA valstu iedzīvotāji. Uh, 320 tūkstoši no ES un EFTA valstīm, tāpat laikā katru dienu ceļo pāri robežām darba vajadzībām. Savukārt, ja brīva pārvietošanās ir iespēja, tad nedrīkstam aizmirst, ka vienlaikus tā nes līdz arī izaicinājums, kā piemēram palielinātu konkurenci darba tirgu, it īpaši pierobežu reģionos, Tas rada mm, ba bažas par negodīgu konkurenci un ka vietējie iedzīvotāji varētu no darba tirgus tikt izspiesti. Un tāpēc ir nepieciešams aizsargāt darba un sociālos standartus. 9. februāra iniciatīva jau tobrīd nāca kā Šveices iedzīvotāju sajūtu izpausme pret šāda veida problēmām. Šīs bažas parādās arī citās ES dalībvalstīs, kā to labi parāda nesenās debates par vienotā tirgus sociālajām sakām. Uh, labi darba tirgus risinājumi visām sociālajām grupām ir ļoti svarīgs priekšnosacējums atvērtai sabiedrībai un brīvas eh, personu pārvietošanās principu pieņemšanai. Ļaujiet man jums tagad paskaidrot, kā šīs 9. februāra iniciatīvas lēmums tiek īstenots uh, attiecībā uz masu migrāciju, kā tas toreiz tika nosaukts. 2014. gada 9. februārī šī iniciatīva tika pieņemta ar 50,3% balsu vairākumu, lai īstenotu jauno konstitucionālo nosacījumu 121a pants uh, Šveicas konstitūcijā parlaments, Šveices parlaments 16. gadā pieņēma uh, grozījumu fed, ar federālo aktu, kas ir pilnībā atbilstīgs līgumam par brīvo pārvietošanos. Detaļas par šīm likumdošanas izmaiņām tika pēc tam gadu vēlāk apstiprināts arī federālajā padomē, tas notika 17. gada decembrī. Pārskatītais tiesību akts un normas stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā. Ļaujiet man jums pastāstīt, ka visā šajā īstenošanas procesā Šveica ir pilnībā respektējusi savas saistības pret Eiropas Savienību. Vienošanās par personu brīvu pārvēršanos pilnībā funkcionējusi jebkurā laikposmā, un Šveica ir ievērojusi ar sev starptautiskās saistības, tā turpinās to darīt arī turpmāk. Imigrācijas ska, ska, jomas skaita liecina par to, cik atbilstīgi darbojas šis princips. Kopš tas stājās spēkā 2002. gadā, imigrācija no ES valstīm uz Šveici ir būtiski pieaugusi. Kā jau minēju, šobrīd aptuveni 1,4 ES pilsoņi dzīvo Šveicē, un tas veido apmēram 17% no Šveices iedzīvotāju kopskaita. Šveicē iedzīvotāju skaits šai laik, laika periodā ir pieaudzis no 7,3 līdz 8,4 miljoniem. Tas atbilst aptuveni 10% no visiem ES un EFTA pilsoņiem, kas strādā citās valstīs un nevis savām, savā saskaņā ar šo pārvietošanās brīvības principu. Tātad 8,4 eh, miljoni absorbē 10% no visiem cilvēkiem, kas pārvietojas šī principa darbības ietvaros. Kas attiec uz pārobežu nodarbinātajiem, to skaits ir gandrīz dubultājies, kopš šis līgums stājās spēkā, un, kā jau teicu, skaitrs šobrīd sasniedz apmēram 320 tūkstošus. Kādus piesardzības mērus esam īstenojuši? Likumdošanas grozījumi ietver mērķtiecības pasākums pret bezdarbu. Uh, un veicina potenciālu darba spēkam Šveicē, Tostarp eh, tas attiec arī uz ES valsts piedarīgajiem, bet īpaši šajā pārskatītajā likumā iekļauts pienākums informēt par jebkādām brīvām darba vietām eh, un par to informēt darba aģentūras. Un tiek noteikti zināmi sliekšņi bezdarba rādītājiem 8% no šī gada 1. jūlija un 5% no 2020. gada 1. janvāra. Papildus reģistrētajiem darba meklētāji um, vēl saņems reģistrācijas pienākumu piecu dienu laikā. Un šāda veida brīvā darba vietas tiks uh, izziņotas arī mm, ārpus konkrētā apgabala. Neatkarīgi no valsts piedarības visi darba ņēmēji varēs izmantot šos paziņo, šo paziņojumu sistēmu. Tas attiec arī uz ES pilsoņiem un EFTA pilsoņiem, kas meklē no nu, darbu Šveicē. Šis paziņojuma pienākums, ka arī piekļuva informācijai plašākā jomā darba ņēmējiem ir leģitīma un pamatota eh, norma. Tā aizstāv sabiedrības intereses un vēlmē aiz, izskaust bezdarbu kopsavilkumā šī veida konstitucionālo normu ieviešana eh, nu, ir nodarbinājusi es komisiju un Šveici, nu jau vairāk kā trīs gadus, kā jūs zināt, Šveici ļoti lepojas ar savu tiešās demokrātijas sistēmu, tā ļauj pilsoņiem paust savas bažas, un valdība un parlaments pēc tam savukārt var meklēt dažādas kompromisa risinājumus, kas varētu kalpot kā noteikumu šim sociālajam kontraktam Šveicē, stab par pamatu stabilitātei un izaugsmai. Īstenojot īstenojot šo iniciatīvu, Šveice ir veiksmīgi atradusi risinājumu, kas ļauj tāpat laikā pilnībā respektēt arī brīvu personu pārvietošanās principu un spēja tāpat laikā risināt šīs visai leģitīmās darba ņēmēju bažas ne tikai Šveicē, bet arī plašāk visā ES kontinentā. Šis risinājums nav diskriminējošs, ņemot vērā, ka jebkurš darba meklētājs eh, var reģistrēties Nacionālajā nodarbinātības dienestā un nenotiek nekāda cilvēka atlase atkarībā no viņu valstspiedrības vai kaut kas tam līdzīgs. Ņemot vērā, ka šis process šobrīd ir noslēdzies, mēs ar nepacietību gaidām iespēju uzsākt atvēru un kon, atvērt un konstruktīvu dialogu ar ES un tās iestādēm, lai tālāk spēcinātu mūsu attiecības. Lielas paldies par uzmanību! Lielas paldies, vēstnieku kungs! Nu, tad mums tagad ir laika līdz 11.15, un skatos tagad uz deputātiem, kurš vēlas uzstāties. Um, showing great interest in this. The coordinators did ask for this uh, item, but uh, maybe I go to. Yeah. Mēs uh, nu pat ieradās arī uh, ārējās darbības dienests un vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms pateicamies par uzaicinājumu piedalīties šai sanāksmē. Un uh, līdztekos kolēģiem no komisijas iekšlietu un nodarbinātības speciālistiem. Tātad Eiropas Savienība un Šveica ir noslēgusi līgumu par brīvu pārvietošanos, tas nozīmē brīvu pārvietošanos uh, par uh, Eh, iespēju strādāt un sniegt eh, īstermiņu pakalpojumus eh, uz tādiem pašiem nosacījumiem kā Šveices pilsoņi. Tāpat tiek savstarpēji atzīt profesionālā kvalifikācija un diplomi. Ir izveidota kopīga komiteja, kas uzrauga vienošanās vai nolīguma īstenošanu un mēs uzmanīgi sekojām tam, kas notika pēc masu imigrācijas Uh, referendumu. Pēc 2016. gada imigrācijas līgums tika uh, pārskatīts. Mums bija 22. decembrī 2016. gadās uh, kopīga tikšanās par šo likumu, it īpaši attiecībā uz ierobežotu informāciju, kas tiek sniegt par pieejamiem vakancēm un tāpat par nozarēm uh, un reģioniem, kur šie ierobežojumi būs spēkā. Eiropas Savienība pauda bažas par nosacījumiem, iespējām Eiropas Savienības pilsoņiem reģistrēties Šveices nodarbinātības birojos. Šveicē apliecināja, ka dalību valstu pilsoņiem, neatkarīgi no dzīves vietas un iepriekšējās nodarbinātības situācijas, būs iespēja reģistrēties šajos birojos. Uh, Tas nozīmē, jebkurā eh, Eiropas Savienības eh, pilsonim būs iespēja doties uz Šveici meklē, darba meklējumos. Tāpat uh, tika runāts par papildu pasākumiem, ko ieviestu kantoni, ka tiem ir jāatbilst ēst Šveices nolīgumu normām. 2017 gada tika apspriests uh, likumā priekšlikums, uh, tas atkal tika apspriests uh, apvienotajā komitejā. Mēs paudām bāžas par sankciju samērību, par il, periodu, kuru laikā tiks ierobežot piekļuve informācijai un tāpat par prasībām dalību nodarbinā darba devējiem par informācijas sniegšanu un atskaitīšanos. Mēs arī saņemam garantijas, ka normas tiks ievērotas un uh, Eiropas uh, ārējās darbības dienests un komisijas dienesti uzskata, ka ir eh, iespējams šīs normas eh, īstenot saskaņā ar eh, nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos, bet mēs turpināsim uzmanīgi sekot tam, ka kantona nodarbinātības dienesti īsteno šīs normas 2018. gadā, lai nodrošināt to, ka e, Eiropas Savienības pilsoņi nesaskaras ar diskrimināciju vai brīvas pārvietošanās ierobežojumiem Šveicē. Paldies ārējās darbības dienestam par sniegto informāciju. Mecols kundze. Tā kā koordinātori lūdza šo e, jautājumu izskatīt, tad būtu labi, ja arī koordinātori varētu paust savu viedokli. Mecelskundz, paldies vēstniekam, ka viņš ir pie mums ieradies, lai informētu par aktuālo situāciju un arī kliedētu mūsu bažas par noteiktu tiesību aktu un likumu uh, īstenošanu. Mēs uzskatām, ka personu brīvu pārvietošanās ir tāds punkts, par ko nevar vest uh, sarunas bet Šveices likumdevējiem un valdībai tas nav tāds primārs princips, un mēs turpinām uzstāt uz to, ka darba meklētājiem un Eiropas Savienības pilsoņiem nedrīkst piemērots kaut kāds uh, uh, sliktāks status nekā Šveices pilsoņiem. Attieksmē ir jābūt vienlīdzīgai. Jā, šis ir viens no tiem jautājumiem, kas bija ļoti aktuāls uh, savu laiku, un tā kā mūsu komiteja 40% gadījumu uh, izskata jaunus uh, tiesību aktus, mums pat pietrūks laika, lai visu to paveiktu, bet katrā gadījumā es informēšu koordinātors par mūsu sanāksmē runāto, jau šis jautājums ir sarežģīts, komplekss, un jūs vēstniekungs eh, pieskārāties daudziem no šiem punktiem, un eh, vēlos pateikties jums un ārējās darbības dienestam un Mecals kundzei par uzdoto jautājumu. Varbūt jūs varētu atbildēt uz to un komentēt citus punktus, ja vēlaties un tad mēs um, beigsim izskatīt šo darba kārtības punktu. Paldies! Vienīgais, ko es vēl varu šobrīd piebilst, ir tāds, šīm solim ir jābūt ieguldījumam ceļā uz uh, normālās situācijas atjaunošanos. Šveices un ES saiknes ir ļoti uh, nozīmīgas, mums ir liels potenciāls un abām pusēm ir uh, jāstrādā, lai šo potenciālu pilnībā izmantotu. Priekšsēdētājs pateicos jums, vēstniekums, pateicos arējās darbības dienestam un mēs turpināsim sekot attīstībai šai jautājumā. Okay, we're having a meeting here. So, colleagues, the next item will be... Uh... Kolēģi, nākamais darba kārtības punkts būs kopīgā sanāksme ar tieviešu, sieviešu tiesību komiteju, un tā sāksies 11.15. Tagad izsludinu īsu pārtraukumu mūsu sēdē līdz 11.15. Un Tad mēs uh, izskatīsim jautājumu par